Good afternoon, uh, everybody. Welcome to. Sveicināti visi un laipni aicināti mūsu šīs pēcpusdienas sanāksmē. Es ceru, ka visi ir saņēmuši darba kārtību un, ja nav nekādu iebildumu, un es arī nevienu neredzu, uzskatīsim to par pieņemtu, kā jūs visi zināt. Tad šī sanāksme tiek straum, straumēta un visi dokumenti ir pieejami internetā. aprīļa sanāksmes protokola apstiprināšana, tā mums ir jāizdara, ja nav iebildumu, tad varam uzskatīt šo protokolu par apstiprinātu. Uh, vispirms. Uh, Uh, ziņojums par uh, starp institūciju sarunām, un pirmais ir elektroniskās komunikācijas kodeks. Un par to runā much, Salimovičs kungs. Paldies, Dita atvainojas, ka viņa šeit šodien eh, nevar būt, bet viņa man iedeva tekstu, ko nolasīt. Nu, jau gandrīz pusotras gads ir pagājis kopš eh, komisija nāca klajā ar uh, priekšlikumu. Tur ir apvienotas četras direktīvas vienā kodeksā. Un, nu, faktiski um, nevar neteikt, nevar teikt, ka mēs nebūtu bijuši aktīvi. Un Dita vēlas pateikties visiem komitejas locekļiem, nēna referentiem, kā arī sekretariātam un darbiniekiem. Nu, un būtu ļoti žēl, ja mēs nesaņemtu to atzinību, ko esam pelnījuši par šo darbu. Rīt būs galīgais trialogs, iepriekšējā trialogā 25. aprīlī eh, tika eh, panākt vienošanās par noteiktām sadaļām, par bērniem un palīdzības eh, līniju pazudušiem bērniem 11600 Tagad būs 1, 1, 6, 1, 1, 1. Tālāk eh, radio un televīzijas aprīkojums. Eh, attiec, kas tiks uzstādīt jaunajos transporta līdzekļos. Eh, jaunajos jau būs, jā, bija doma, ka būs digitālie eh, raid, eh, raidītāji, daži vēlējās, lai tā būtu analogā, mm, analogais aprīkojums, bet taču šobrīd. Mm, tā ir digitāla apertūra, kas tiek prasīta, un tas atbrīvos analogos spektrus citiem lietotājiem. Tālāk, which is or are returnable free of, cha of charge. Uh, un attiecīgās iekārtas, uh, kurām ir jābūt pieejamām un atgriežamām bez maksas. Tālāk mēs vienojamies par kopējo pakotni, kas nodrošina, ka uh, cilvēkiem ar invaliditāti tie tiks pilnībā iekļauti, lai viņi vienādi varētu piekļūst visiem pakalpojumiem. Ja pat ja viņiem nepieciešams speciāls aprīkojums. Viss uh, kontrakta informācija ir jābūt pieejamai pēc pieprasījuma un apvienojamā ar pieejamības aktu ir panākta vienošanās, ka uh, pilsoņi ar invaliditāti būs pilnvērtīgi sabiedrības, pilntiesīgi sabiedrības locekļi, tad, kad mēs runājam par telekomunikācijām. Un uh, ir vēl neatrisināti jautājumi, kas būs jāatrisina rīt, eh, piemēram, par uh, universālā pakalpojuma normām, uh, īpaši divas lietas. Kādam ir jābūt minimālajam interneta ātrumam, uh, kāds ir pieejams visiem, uh, pat lauku eh, reģionos, eh, ja viņi paši nevar atļauties apmaksāt visu internetu pakotni. Un tie, kas nevar atļauties tādu apmaksāt, eh, cik plašai provideru piekļuvē viņiem jātiek nodrošinātai. Nu, tie vēl e, ir neatrisinātie jautājumi, bet ir vēl arī e, daži citi, piemēram, galvlietotāju interesēm. E, arī mobīlā publiskā brīdināšanas sistēma un padomu vēlas, lai dalībvalstīm būtu lielāka elastība īstenojot un ieviešot šādas sistēmas. Eh, parlaments varbūt nevēlas tik lielu elastību. Runājot par intra-EU komunikāciju, mēs turpināsim aizstāvēt IMCO komitejas pozīciju un Dita atgādina, ka tieši šī komiteja bija tā, eh, kas eh, uzsvēra šī jautājumu svarīgu nolīgumu. Padomi ir apstiprinājusi un atzinusi, ka šie jautājumi ir jārisina, taču viņu uh, priekšlikums nesasniedz mūsu pilsoņu gaidas. Dita cenšas uh, panākt praktisku rezultātu. Un abi līdz likumdevēji uh, vēlas pabeigt darbu pie šī faila rīt Bulgārijas prezidentūras laikā un cer, ka tas patiešām arī tiks izdarīts. Thank you very much. Um, and then we... Paldies, un tad mēs varam iet tālāk pie uh, nākošās informācijas. Es uh, atvainojos, Van Nistelrāja kungs. Pavisam īsi, es vienkārši gribēju pateikties uh, par uh, Ditē par šo darbu, un bija ļoti žēl, ka uh, IMCO tiešām, nu, nav nopelnījis to uzmanību, ko mēs esam pelnījuši. Paskatieties, kas notika ITRE komitē, kad mēs, kad tika runāts par spektriem un es domāju, ka rīt mums vajadzētu, nu, cerams, ka tas būs pēdējais trialogs nu, panākt vienošanos par EU calls un Mums vajadzētu izdarīt kaut kādus secinājumus, jo būtībā tā ir mūsu eh, kompetence par eh, inter-EU calls un mm, dažas tās labās lietas, kas dod labus eh, risinājumus pilsoņiem, tās ir ļoti labi paziņojams, un tas faktiski palīdzēs samazināt arī kropļojumus iekšējā tirgu, ar ko mēs šodien sastopamies. Uh, Tā kā es e, domāju, ka mēs varam panākt labāko rezultātu, un sekretariātam jāizdara tāds kārtīgs spiediens pēc tam, kad būsim panākuši vienošanos rīt, es ceru. Un visumā e, tautas partija ļoti apmierināta ar panākto progresu. E, maksimālā harmonizācijas pieeja ir tā, ko mēs vēlējāmies. Tas nodrošina optimālu tiesību kopumu pilsoņiem nemazinot eh, nekādā ziņā tās tiesības, kas pilsoņiem jau šobrīd ir, ko garantē dalībvalsts likumdošana, un man ir prieks, ka uh, Nīderlandes gadījums The, uh, uh so eh, Te, ir tehnisks jautājums, kas ir saistīts ar apgriezto komunikāciju, bet, nu, uh, jāsaka, mēs esam drusku pelnījuši tādu spožmi par savu paveikto darbu. Un e, mēs skatāmies uz abām pusēm, gan uz aizsargājot iekšējā tirgu un tirgus spēlētājs, gan arī uz e, lietotājiem. Dita varbūt vairāk raugās arī uz investīciju pusi, jo mums vajadzētu darīt daudz vairāk kā ASV un citas valsts, lai būtu e, pievilcīga vidi investīcijām, bet Ja mēs ar iekšējām ES sarunām un šiem zvaniem tiksim galā, nu ļoti labi. Bet, nu, katrā ziņā mūsu darbs tiešām ir pelnījis uzslavu. Jā, nu es zinu, ka Dita darīs visu, ko nu viņa spēja, lai uh, panāktu šo te mm, izvirzīto mērķi. Tas nozīmē, ka varam pāriet pie nākamās informācijas. Un tā ir par, vienoto, uh, par vienotajiem digitālajiem vārtiem. Uh, Bet, diemžēl, eh, šeit arī nav klāta galvenās referents. Viņa lūdza man teikt dažus vārdus par šo jautājumu. Eh, trešajā trialogā, politiskajā dialogā tika eh, pieņemti vairāk svarīgi lēmumi. Pirmkārt par valodām. 11, 12, 15 pāns, 1, 2 pielikums, tā kā ir palicis faktiski e, tikai Mm, daži tehniski jautājumi, kas ir jāatrisina, un darbs turpinās tehniskā līmenī, tā kā kopumā vienošanās ir panākta, un mēs varēsim pabeigt darbu pie šī faila Bulgārijas prezidentūras laikā. Balsojums mūsu sanāksmē notiks jūlijā. Nu, tik daudz par vienoto digitā, vienotiem digitāliem vārtiem, tātad vai Tādi ir paziņojumi. Un eh, tālāk eh, visa Eiropas privāto pensiju produkts ir nākamais jautājums. Priekšsēdētājs kundze, cienījamie kolēģi un kolēģis, ehm, Pagājuši reiz es eh, stādīju priekšā savu eh, ziņojumu priekšlikumu, un eh, tagad esmu saņēmusi grozījumu priekšlikumus, un esmu saņēmusi papildus 138 grozījumiem vēl 425. Un esmu centusies šeit apvienot dažus no grozījumiem, beig beigās esmu nonākuši pie 600, pār par 600 grozījumiem. Uh, Un man e, ir e, prieks, ka mēs esam strādājuši pie svarīgām jomām e, šajā jomā, un ir labi, ka mēs esam panākuši tādu lielu vienprātību. Un svarīgi ir, lai mēs aizsargātu imko pozīciju, kas sargā gan kopējā tirgus intereses, gan lietotāju intereses. Un es gribētu tiešām pievērsties šīm divām jomām. Un pirmā svarīgā joma ir sadarbība starp EIOPA un nacionālajiem atbildīgajām iestādēm par uh, attiecīgo projektu PEP uh, e eh, certifikāciju. Un EIOPA šeit ir jāspēlē ļoti svarīga loma, uh, lai varētu attiecīgie mm, visi Eiropas privātu pensiju produkti saņemt uh, certifikāciju. Nacionālo atbildīgo iestāžu uh, loma ir uh, veikt uzraudzību. Un uh, svarīgi ir uh, tas, ka pamatā um, 28 dalībvalsts ir vienojušās par uh, tādas uh, likumdošanas akta nepieciešamību un e, vienotā pieeja un Eiropas, visa Eiropas pieeja e, mazinās e, tiesisko nepaļāvību un sadrumstalotību šajā mm, tirgu. Un tas nebūtu nenozīmē, ka visai Eiropas privāto pensiju produkts būs tikai viens produkts, būs daudz un dažādi produkti, bet AIOPai tie būs jāapstiprina. Uh, un e, izstrādājot attiecīgos e, tiesību aktus, e, lai varētu šo te direktīvu īstenot. Un tieši tāpēc mēs esam izvēlējuši certifikāciju kā e, galveno formu, kā veikt e, šo produktu apstiprināšanu. Un AOP ir apstiprinājusi, ka visiem produktiem tiks apveltīta ar īpašu e, Eiropas marķējumu. Nacionālajiem atbildīgās iestādes spēlē ļoti svarīgu lomu, lai uzraudzītu visu Eiropas privāto pensiju produktus, kas tiks piedāvāti tirgū. To var panākt, protams, tikai cieši sadarbojoties un apmainoties ar informāciju, un tas lielā mērā nodrošinās patērētāja aizsardzību. Svarīgas aspekti e, ir arī jautājumi, e, kas ir saistīti ar visu Eiropas privāto pensiju produktus. Produktiem ir vai e, jautājums, vai, piemēram, var atsaukt, atcelt certifikātu. Jopa ir apstiprinājusi, ka sadarbībā ar atbildīgiem iestādēm dalību valstī šis darbs tiks koordinēts un ir ļoti svarīgi, lai uh, Tātad uzkrājuma veidotājs eh, nebūtu tas, kam būs jācieš eh, no eh, šādu te lēmumu pieņemšanas. Otra svarīgā joma attiecas uz standarta opciju, mm, kas ir saistīta ar PEPS un ar izmaksu daļu. Un Tas nozīmē, ka ir jāgarantē, ka e, vismaz iemaksātā e, summa e, iemaksātājam tiek izmaksāta atpakaļ. E, standarta opcijai ir jābūt iespējai, lai e, šī te summa tika izmaksāta pensijas e, formā. Un e, sākotnējā e, fāzē būtu jāizmaksā vismaz 35% no uh, kopējās iemaksātās summas, un par tālāko izmaksu modeli mēs varētu uh, turpināt uh, runāt. Ir iesniegts vairākas kompromisa pakotnes, uh, rīt notiks otrā ēnu referents sanāksme, kad mēs par to runāsim, lai iespējami varētu uh, izveidot vairāk kompromisu no daudzajiem uh, grozījumiem. Un 19. jūnijā IMCO, uh, lai mēs varētu, mums būtu jābalso mm, par šo te priekšlikumu. Es vēlētos pateikties sēnu referentiem, viņu e, asistentiem, bīrojam. Un tiešām paldies par ļoti konstruktīvo kopdarbu un arī par tādu draudzīgo klimatu, kādā mēs e, strādājam. Un e, es ceru, ka mēs tiešām galu galā nonāksim pie ļoti laba rezultāta. Thank you very much. And Liels paldies, un tagad uh, no sociāla demokrātu grupas Jakonsārī kundze kā ēnu referents. Lūdzu. Paldies. Uh, es gribu pateikties uh, referentei, kas ir veikusi ļoti labu darbu. Paldies. Es iesniedzu 87 grozījumus un piekrītu referenta galvenajai līnijai, ka uh, Eh, šie PEP produkti, tātad visa Eiropas privāto pensiju produkti ir eh, privāti produkti, un tātad tie ietilps trešajā pīlārā, un tie neaizstās uh, publiskās un uh, tātad valsts un uh, darba pensijas. Ir ļoti daudzus labus ierosinājumus ienesusi referente, kurus var atbalstīt, bet dažos jautājumos, un tos mēs pārunāsim vēlāk nākošnedēļ kas mums ir ļoti svarīgi. Tātad PEP ir Eiropas uh, projekts, un tāpēc uh, šī autorizācijas pilnvara PEP produktiem, uh, tātad Eiropa, Eiropas kompetencija tam vajadzētu būt un Eiropa, tai vajadzētu strādāt ciešā sadarbībā ar nacionālajām kompetentajām iestādēm. Vēl viena mums uh, svarīga lieta mums ir šīs uh, defaulta opcijas. Vajadzētu būt tikai vienai šādai opcijai, un es gribu, lai EOPA nosaka regulējošos standartus tam. Mums ir svarīgi lai šī default opcija garantētu reālu kapitāla, kapitāla aizsardzību, kas nozīmē, ka cilvēks saņem vismaz eh, investētos līdzekļus atpakaļ pirms tiek atskaitītas izmaksas un eh, pēc tam arī, kad inflācija tiek atskaitīta. Gribam nodrošināt, lai PEP eh, uzkrājēji netiktu kaut kādā veidā teiksim, maldināti par alternatīvām opcijām, par šo default opciju. Nu, neredzu iemeslu samazināt un izslēgt citas alternatīvas iespējas. No patērētāja aizsardzības viedokļa būtu labi, ja PEP, tātad sniedzēja nodrošinātāji, ja prasītu viņiem rakstiski skaidrīt, kāpēc viņi iesaka, teiksim, citu investīcijas opciju, nevis šo default opciju. Uh, Tā tad ir nepieciešams uzlikt kaut kādu limitu uh, izmaksām, ka tās nedrīkst pārsniegt 0,75%, jo visiem PEP produktiem būtu jābūt efektīviem izmaksu ziņā. Mēs gribētu, lai šie pensiju produktu uzkrājēji varētu mainīt savas investīciju opcijas bez eh, papildus maksas, eh, kad eh, un cik bieži vien viņi vēlas, un ka viņiem jābūt informētiem par visām potenciālajām iespējamām sekām, teiksim, kas izriet no šādas investīciju mm, izmaiņas. Mēs piekrītam, ka PEP provideru nomaiņai tai vajadzētu notikt bez maksas, teiksim, reiz piecos gados tomēr ja e, biežāk notiek šī nomaiņa, tad e, tai arī vajadzētu būt par pieņemamu cenu e, šiem uzkrājējiem. Un te mēs gribētu uzlikt arī griestus 0,25%. Protams, par to mēs vēl tuvā runāsim vēlāk. Lai stiprinātu patērētāju aizsardzību, informētību un caurskatāmību, esmu nākus klajā ar dažiem grozījumiem, runāt par piekļuvi dokumentiem, tāpat eh, konsultāciju sniegšana, kas ir paredzēta, tāpat arī par benefit statement, par mm, reālā labuma saņēmāju un tāpat arī par kolektīvām eh, kompensāciju meklēšanas metodēm. Tā tad eh, ir nepieciešams izmaksu ziņā tāds izdevīgs instruments, bet mēs gribam, lai būtu tikai viena default opcija, te mēs gribētu nedaudz mainīt Tātad šim instrumentam vajadzētu palīdzēt eh, patērētājiem novērtēt, vai PEP e visā visumā ir tāda piemērota opcija, un otrām kārtām, kāds ir, eh, kāda ir pamata atšķirības starp uh, default opciju un alternatīvām opcijām. Tāpat gribam, lai ECH faktori tiks ņemt vērā, tātad ētiskie, uh, vides un valdības faktori, tad, lai tie arī tik ņemt vērā šajās, šajās PEP investīcijās. Lai izvairītos no nodokļu nemaksāšanas vai labākās, teiksim, nodokļu um, režīmu vietas uh, meklēšanas, tātad uh, tur dzīves vietas valsts principu vajadzētu attiecināt. Pateicos referentē par ļoti labo sadarbību, un es domāju, ka mēs turpināsim šīs uh, diskusijas par um, nu, šīm viedokļu atšķirībām, kuras mums vēl pastāv. Paldies! Paldies! Un no ECR grupas eh, paredzētā runātāja nav klāt, bet viņa lūdz man nolasīt eh, kaut ko viņas eh, vārdā. Ulrika gribēja teikt sekojošo, ka mūsu bažas attiecībā uz šo programmu nav bijušas pilnībā atrisinātas. Pirmām kārtām PEP palīdzēs lieliem apdrošināšanas uzņēmiem, kas eh, var atvērt, teiksim, savus kaut kādas sadaļas visās valstīs. Maziem uzņēmiem būs grūtāk to izdarīt, un viņi zaudēs eh, um, biznesu. Gribētos, lai uzņēmumi varētu atvērt vismaz eh, astoņas sadaļas. Tas palīdzētu maziem apdrošinātājiem, kas bieži vien darbojas mažākās dalību valstīs. Pastāv jautājums par to, kurš gūs labumu no šādas problēmas. Tagad, kad ir ļoti zemes vai pat negatīvas procentu likmes, uh, Un Vācijas e, īstenībā nav bijis e, tāds e, veiksmīgs paraugs. Vajadzētu nodrošināt arī investīcijas mazākos uzņēmumos un nelikvīdos aktīvos, un tas nav tas, ko lielie apdrošinātāji dara. Programma varētu, principā, traucēt šādai konverģencei kaitētai. Trešām kārtām joprojām nezinām, kurš maksās par zaudējumiem, piemēram, ja e, PEP e, providers bankrotē vai arī investīcijas ir nelikvīdos aktīvos. Ceturtām kārtām ierosinu, tātad es, nu, to es runāju Ulriks vārdā, ļaut, lai e, 65 gados varētu sākties un uh, dzīves garumā varētu maksājums notikt ar 35% izmaksu sākumā. Un tur varētu paredzēt arī dažas citas opcijas, uh, bet tas varētu radīt augstu sociālās izmaiņas, izmaksas. Uh, un ir zināms, ka lielākā daļa cilvēku nu, nevar pareizi aprēķināt paredzamo dzīves ilgumu. Tāpat nevajadzētu pieļaut uh, provideru nomaiņu pēc uh, akumulācijas fēzes, fāzes noslēgšanas. Tas tikai varētu radīt papildus problēmas, un šī ideja, tātad to mēs neatbalstam. Un visbeidzot, jāņem vērā, ka ir dažādi, dažādi likumdošana. Un būtu situācijas, kad būtu grūti uh, saprast, zināt, kuras valsts likumdošana ir jātiecina. Tas varētu negatīvi ietekmēt to, ja, nu, teiksim, cilvēki pārvietojas uh, uz valsti ar labvēlīgāku likumdošanu. Jauns likums arī stājās spēkā, kas nosaka prasību pēc provideriem paskaidrot, kāda vides, sociālie un uh, valsts novērtējuma faktori ir iekļauti riska modeļos. Tas ir pārāk daudz. 5E kompromisā pat ir aicinājums izskaidrot arī vēl ārējos faktors. Bet tad Ulrika noslēdz ar, ar to, ka ne viss ir, protams, negatīvs, ir svarīgi. Un šķiet arī, ka šķiet pastāv vienošanās, ka nodokļu jautājumi ir dalībvalsts ziņā, un par to nu, mums ir vienprātība. Tātad Ulrika Trebīzes atzinums tas ir, un no Alde Salimoviča kungs lūdz jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, Es gribētu pateikties pirmkārt eh, referentei Langens kundzei par eh, ļoti labo darbu līdz šim, tik ļoti svarīgā priekšlikumā par pensiju produktiem. Tā ir tāda tipiska joma, kur iekšējais tirgus joprojām cieši no eh, iekšējām barjerām. Bet, nu, tāds arī ir mūsu darbs šeit. Cenšamies arī pensiju produktiem radīt, veidot iekšējo tirgu. Uh, Tātad līdz šim viss ir bijis diezgan daudz sološi. Tagad mums ir notikušas pirmās ēnu referents sanāksmes. Man ir prieks atzīmēt, ka ir tāds labs kompromisa gars no praktiski visām politiskajām grupām. No mūsu puses. Uh, Jā, mēs piekrītam vairākiem no šiem bāžu elementiem, par kuriem runāja referenti, tāpēc iesniegt kompromisu grozījumu un tāpēc eh, jopas uh, loma, it īpaši attiecībā uz pet provideru certifikāciju, tāpat arī galvenais informācijas dokuments, šis KID, un tāpat arī tiesības konsultēt, eh, tāpat arī iespēja pāgarināt pārējais periodu, lai varētu atvērt šos kompartmentus visās valstīs. Uh, Tā tad, eh, nu, jāsaka, tas būtu ļoti grūti prasīt, lai šīs sadaļas, šie kompātments tiktu atvērti tik īsā laikā. Joprojām mm, jāstrādā pie 15., 20., un 28. un 29. pānta no mūsu puses, bet esmu pārliecināts, ka mēs varēsim drīz eh, panākt kompromisu arī par šiem neatrisinātiem jautājumiem. Paldies referentei un arī kolēģiem no citām politiskajām grupām. Paldies! Paldies! Un Šalts kungs no zaļo puses. Paldies, priekšsādātāji! Es arī gribētu pateikties eh, referentei Kolne Langenai par šo kompromisu eh, grozījumu izstrādāšanu un eh, arī no zaļo grupas ir zināms bāžas. Esam jau to pauduši ēnu referents sanāksmē no mūsu grupas puses. Esam iesnieguši vairākus grozījumus saistībā uz uh, valsts vidus un sociālajiem faktoriem, īpaši par uh, definīciju. 281 grozījums uh, to parāda par uh, izslēgumu politiku, ka uzkrājumi netiek, tos nedrīkst uh, ieguldīt uh, pretrunīgos produktos. Manuprāt, tam vajadzētu būt vienam no priekšnoteikumiem šai programmai par PEP informāciju. Tā tad šis informācijas aspekts arī tas ir jānodrošina patērētājiem. Tāpat arī, ka um, šie benefit paziņojumi, benefit statements, citi svarīgi jautājumi mums ir pēc iespējas uh, veicināt pārēju tātad no PEP provaidera pie citu provaidera bez izmaksas uh, nu, teiksim, ja tas notiek biežāk, tad eh, tādu saprātīgu maksu vajadzētu attiecināt. Šo nomaiņu vienmēr vajadzētu ļaut eh, bez eh, maksas ar ierobežotu pārnesamību. Te mēs esam iesnieguši grozījumus, skaidrojot, ka šie provideri var, teiksim, sniegt, arī slēgt kaut kādas partneru darba attiecības, lai šo pārnesamību programmai nodrošinātu arī attiecībā uz citiem klientiem. Un visbeidzot uzskatām, ka ir nepieciešama atbilstoša informācija patērētājiem, un tas ir vissvarīgākais, lai PEP uzkrājēji varētu pilnībā saprast, kādas uh, saistības viņi uzņems, ja viņi to vēlas darīt. Tātad šī iemesla pēc 423. grozījumā esam ierosinājuši 23a jaunu pantu, kur ir runa par uh, šīm papildus prasībām, kuras jānodrošina, kam ir jābūt um, šajā atslēgas informācijas dokumentā, kit. Un uh, 427. grozījums, kur ir 23b jauns punkts paredzēts, no nu, arī tas ir viens no svarīgākiem aspektiem adekvātai aizsardzībai patērētājam, kur šī pierādījuma sniegšanas nasta ir PEP provideru pusē, tad, ja maldinoša informācija tikus sniegta ieguldītājiem. Es tik tiešām ceru, ka daži no mūsu šiem grozījumiem arī ir tikuši ņemti vērā un attiecīgi arī, ka tie atspoguļosies kompromisa grozījumos. Un paldies par labo sadarbību. Paldies. Un, protams, Denis Jungs no uh, Goe. Lūdzu. Paldies. Paldies, priekšsādātāji. Runāšu nīderlandiešu valodā, jo man tā ir vieglāk. Un uh, šis ir tāds sarežģīts uh, jautājums. Man liekas, ka pirmā ēnu referents sanāksme deva tādu, eh, nu, varbūt nepareiz maldīgu iespēju par to, ko mēs uzskatām par svarīgu šajā sākotnējā fāzē. Domāju, ka pārāk daudz uzsvars ir likts uz certifikāciju un Eiropas eh, eh, pārraudzību, bet faktiski tas nav svarīgākais mums. Mēs domājam, ka gal galā mēs varētu uh, pieņemt zināmu pāraudzību no Eiropas Savienības puses, lai uzraudzītu kvalitāti. Tas būtu nepieciešams certifikācijai, tā ka šo skaidrojumu gribēju sniegt tagad un šeit. Reālās problēmas ir daudz dziļākas. Un tās izriet no atšķirības starp, teiksim, starp autoapdrošināšanu un pensiju. Ja ir automašīna, tad jā, ir svarīgi arī, lai būtu apdrošināšana, bet eh, jums nav pienākums lai auto apdrošināšana, teiksim, sektu visu to kaitējumu, ko jūs varat nodarīt pats savam automobīlim. Pensiju gadījumā svarīgākais, lai pensijas būtu pietiekami atraktīvas, lai tie cilvēki, kuriem pensija būtu nepieciešama, lai viņi tur piedalītos, piemēram, pašnodarbināta persona, kurai nav neviens darbinieks, tā tad individuāls uh, darbinieks, nu, tad uh, viņš, protams, cenšas savas darbības izmaksas saglabāt pēc iespējas zemākas. Tā, lai teiksim, varētu saglabāt uh, savus ieņēmumus. Uh, tas nozīmē, ka daudz individuāli darbinieki pašnodarbinātie, tā teikt, neizņem, neparakstās pensiju fondos, un ja jūs piedāvājat šai personai individuāli personīgu kontaktu, tad jūs, principā, uzliekat vēl tādu papildus izvēles līmeni. Jā, protams, tas varētu būt uh, pievilcīgi, ja šie piedāvājumi ir harmonizēti, bet tā tas nav. Jo, ja, ja mēs raugamies uz apdrošināšanas iemaksām, nu, tad eh, tur tieši izpaužas konkurence starp eh, apdrošinātājiem. Tā kā atgriezīsimies atkal pie šī eh, pašnodarbinātā individuālā darbinieka, kuram, teiksim, varbūt ir tāds ļoti prasīgs darbs, viņa dzīves ilgums varbūt būs īsāks nekā kādā citā sektorā, un viņi varbūt piesaistīs zemākas iemaksas. Bet eh, tas atkal būs eh, varbūt mazāk eh, atraktīvi kādam, teiksim, ar ilgāku paredzam dzīves garumu. Tad kā to darīt? Teiksim, fiziskā darba darītāji tur tiks izslēgti, teiksim, smēķētāji tad tiks izslēgti, vai arī tur būs dažādas, teiksim, šīs iemaksas kategorijas. Nu, to visu mēs šeit neiekļaujam. Mēs šeit runājam par informāciju, kas tiek darīta pieejama. Uh, uzkrājumu veidotājiem, tā ka viņiem tik tiešām šiem uzkrājumu veidotājiem būs, tā teikt, jāizsijā milzīgs informācijas apjoms dažādās dalībvalstīs. Tā es saprotu šo priekšlikumu, un ja tā tas ir, tad eh, es dotu priekšroku Nīderlandes risinājumam, kur ir tāda kā kolektīvā uh, diskusiju, teiksim, vešana no šo individuālo darbinieku puses, tā lai katram atsevišķi nebūtu tas jādara, bet lai kolektīvi varētu vest sarunas ar pensiju fondu, un tas varētu būt eh, varbūt arī pievilcīgs risinājums Eiropas līmenī. Tātad. Jau ir dažādas normas patērētāja tiesībās eh, par informācijas sniegšanu un dažādas garantijas arī jau grozījumos ir eh, paredzētas kā teicu iepriekš, mēs tīri labi varētu pieņemt to, ka EOPai ir regulējošās uzraudzības funkcijas, bet mūsu būtiskākā problēma ir tāda, ka mēs joprojām gribētu, lai būtu kolektīvas pensiju schēmas, tātad uzņēmuma pensiju schēmas iespējams un nevis individuālas pensijas. Ne tikai tāpēc, ka teiksim, atdeve kolektīvām pensijām ir labāka nekā individuālām pensijām. Katrā ziņā esmu iesniedzis daudzus, ļoti daudz grozījumus, redzu, ka tie nav tikuši iestrādāti kompromisos, bet jebkurā gadījumā gribu novilkt šeit uh, strīpu starp kolektīvām uzņēmumu pensijām un individuālām pensijām, lai tas pēc iespējas te tiktu nodalīts tā, lai pensiju fondi uh, nodrošināt, tātad, lai šie kolektīvie pensiju fondi, lai tiem netiktu dot atļauju tagad nodrošināt individuālās pensijas, jo tādā gadījumā radīsies interešu konflikts. Ja ir nepieciešams attiecināt uh, tos principus, kas attiec eh, šeit uz kolektīvām pensijām. Nu, kā es teicu, tur var rasties eh, dažādas situācijas un uh, interešu konflikts. Tātad tas ir viens no tādiem fundamentāli svarīgiem punktiem. Es zinu, ka šeit ir dažādu grupu pārstāvi, kuriem ir ļoti atšķirīgs viedoklis. Šajā jautājumā mēs labprāt sadarbosimies, bet baidos, ka vienmēr varbūt tomēr mūsu viedoklis nedaudz atšķirsies no pārējiem. Paldies! Un tagad vārds atkal referentei Kolīnas Langens kundzei. Vai jums ir kas sakāms, varbūt kaut kāda komentāra, kas piebilstams? Jā, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, jā. Es tiešām ar interesi uzklausīju dažādos viedokļus, un es tiešām esmu iepazinusies ar visiem grozījumiem, kas man tik iesniegti rakstiski Bet es jau teicu, ka mēs rīt vēl turpināsim diskutēt par um, atsevišķiem punktiem, grozījumiem, tā kā acīm redzot, mēs nāks, nonāksim pie kaut kādiem secinājumiem. Un uh, acīm redzot, panāksim kaut kādu vienotu viedokli arī par uh, šo te nošķīrumu vai atšķirību starp kolektīvo un individuālo uh, pensiju līmeni, jo te gal galā runa ir par trešo pīlāru. Uh, Bet, eh, nu jā, mums ir atsevišķi punkti, par ko mūsu viedokļi atšķirs, taču nav izslēgts, ka, eh, ka mēs varam tālāk turpināt meklēt eh, kopējas kompromisus. Paldies! Thank you very much. Liels paldies! Tad, tad arī kompromisu grozījumu par to runāsim 18. jūnijā nākamajā sanāksmē. Nākamais darbkārtības punkts ir atzinuma projekta izskatīšana priekšlikums Eiropas parlamenta padomas regulē, kas attiec uz veselības aprūpas tehnoloģiju novērtēšanu un ar ko groza vēl vienu direktīvu. Un te Busārkungs ir mūsu referents, vārds viņam. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze, kolēģi! Var atbalstīt jauno komisijas piedāvāto priekšlikumu ar mērķi stiprināt sadarbību. Veselības tehnoloģiju novērtēšanā divu galvenie priekšlikumu mērķi ir palielināt cilvēku veselības aizsardzības līmeni, nodrošināt arī labāk iekšējā tirgus darbību. Runājot par iekšējo tirgu priekšlikumā tiek risināti trūkumi Eiropas Savienības sadarbībās tehnoloģiju jomā. Vispirms kropļojošā tirgus piekļuvi jaunajiem tehnoloģiju attīst, attīstītājiem, kas vēlas veselības aprūpas tehnoloģijas iekļaut vairākās dalībvalstīs. Tagad viņiem ir jāsaskars ar dažādām prasībām, atšķirīgām prasībām dažādās valstīs. Tas mazina paredzamību un mazina arī inovāciju attīstību nākotnē. Šis priekšlikums svarīgs arī MVU samazinās administratīvais sloks. Arī mazinās izmaksas, kas ir saistītas ar daudz un dažādu dosie iesniegšanu, lai atbildētu uh, HTA e prasībām, un tad arī tiek samazināt uh, pārklāšanās uh, šo veselības aprūpas tehnoloģiju attīstītājiem un iestādēm dalībvalstīs. Tas ietaupīs naudu un darbu visām pusēm. Un visbeidzot, um, brīvprātīgās sadarbības atbil, atbalsts. Tas ir jāturpina. Un ceturtais šķērslis, ko es tiek risināts ar šo priekšlikumu, uh, arī samazināt to uh, laiku, kamēr uh, cilvēki ir piekļuvuši šīm tehnoloģijām. Esmu iesūtījis. Tad ir 35 grozījumi, manuprāt, tie uzlabo komisijas priekšlikumu. Uh, Vispirms nepieciešama ekspertīzma koordinācijas grupā, lai nodrošinātu leģitīmu, neatkarīgu lēmu pieņemšanas procesu koordinācijas grupā. Katrai dalību valstī ir jānosūta savi eksperti visās jomās, par kurām runā regula. Tātad um, zāles, in vitro diagnozes, medicīnas iekārtas un tam līdzīgi. UNHCR Kopīga rīcība ir nepieciešama, lai arī iesaistītās puses saņem regulāru informāciju. Otrakārt ir jāsamazina termiņi. Kalendāram ir jāparedz, ka kopīgie kliniski izvērtējuma ziņojumi tiek izstrādāti līdz komisijas lēmumu pieņemšanai, sniedzot tirgus laišanas atļaujas, lai izvairītos no kavējumiem arī piekļuvēji zālēm. Treškārt, konfidencialitāte HTA ir jābūt tādam transportam, lai tiktu nodrošināt jūtīgu dātu konfidencialitāti visos līmeņos. 33. grozījums ceturtkārt piedāvā ir jaunu pāntu, lai arī tad eh, projekta izstrādātāji varētu tikt uzklausīti pēc novērtējuma, varētu izteikties par savām tehnoloģijām. Tas varētu arī būt tāds kā apelācijas mehānisms, kas jau ir iekļauts nacionālos procesos, HTA 18 grozījums atjauninājumi. Eh, tehnoloģija attīstītājiem ir jāpie, jāvar pieprasīt arī jaunākā informācija no klīnikām, ja ir rodas jauni dati, rezultāti eh, klīnisko izmēģinājumu mēģinājumu rezultātā 20. grozījums, atlases kritērija, medicīnas iekārtām, centralizētajā apstiprinātajām zālēm. Desmitais pāns, piemēram, pašlaik tas ir visai tā vispārīgi ļoti svarīgi, lai koordinācijas grupas piemērotie kritēriji būtu redzami, saprotami visām iesaistītajām pusēm. Pierādījumi, pat ja ir pa pamatoti līdz novērtētājiem pieprasīt papildus pierādījumus. Tomēr tie ir jāaprobežo ar pieejamiem datiem, kas tiek iesniegti, lai saņemtu tirgus laišanas at, tirgu laišanas atļauju. Visbeidzot, metodoloģija 22. pants. Esam grozījuši īstenošanas aktu aizvietojuši ar deleģēto aktu 27. līdz 30. grozījumi. Ir vēlams, protams, lai būtu viena saskanīga metodoloģija, tomēr būtiski, lai būtu tāda metodoloģija, kur būtu paredzēta nepieciešama elastība, lai atsevišķi terapijas varētu atbilstīgi izvērtēt. Paredz Tātad, nu, piemēram, šeit varam runāt arī par um, šīm, um, par šīm rētoslimību zālēm. Nu, lūk, šie un cik grozījumi vēl ir ļoti būtiski, un uh, esmu gatavs arī uzklausīt kolēģus. Kolēģi, komentārs ņemšu vērā visu priekšlikumu. Uh, for... Paldies! Es un Devenā, Sesavs kundze. Paldies. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, paldies referentei eh, par eh, šo te ziņojumu projektu. Ehm, es daudz esmu dzirdējusi, ka tiek runāts par uzņēmējiem un par eh, to, ka uzņēmējiem ir nepieciešams pieejamība tirgum, bet es neko neesmu dzirdējusi par pacientiem un par pacientu iespējām piekļūt tehnoloģijām, jo plus vēl arī ir jārunā par ārstniecības personām, tie, kas strādā tieši šajā jomā. Es uh, apsveicu pamatā šo komisijas priekšlikumu un šo te pieeju par veselības tehnoloģiju novērtēšanu un to, kā ir jācenšas harmonizēt šī pieeja, lai um, atvieglotu um, inovatīvu tehnoloģiju izmantošanu piekļūtām. Uh, bet uh, es baidos, ka ļoti daudzās jomās mēs faktiski darīsim dubultu darbu. Ir jānodrošina um, tas, lai resursi, kas tiek eh, tērēti, naudas līdzekļu laiks, lai novērtētu šīs te eh, tehnikas un tehnoloģijas, tiešām vajadzētu to darīt precīzi mērķētāk un novirzīt uz klīniskajiem pētījumiem, uz šo jomu, paturot eh, uzmanības centrā pacientu uh, un aizsargājot viņu tiesības visā Eiropas Savienības līmenī. Tagad runājot par pacientiem, lai nodrošinātu viņiem labāku uh, ārstēšanu, izmantojot jaunās tehnoloģijas, šim jautājumam būtu jābūt centrālajiem uh, IMCO komitejā. Un tieši tādēļ, manuprāt, būtu vairāk jāiesaista dažādas uh, interesēto personu grupas, kā piemēram sociālie partneri, pacientu organizācijas un tā tālāk. Šai satarbībai būtu jābūt ciešākai uh, un uh, attiecīgie konsultācija rezultāti būtu jāņem vērā. Un uh, visam procesam vajadzētu balstīties uz vienotu budžetu un vien vienlīdzīgu finansējumu. Un eh, nacionālajam eh, budžetam nevajadzētu eh, reikt nekādas papildus, nevajadzētu rasties nekādām papildus izmaksām. Nu, jāceras arī, ka uh, lobētāji uh, izdara spiedienu, uh, piemēram, uz patērētāju tiesību aizsardzību. Uh, nu, jūs labi zināt, ko tas gal galā nozīmē. Uh, Tāpēc, ņemot vērā visu uh, procesu, tam būtu jābūt caurskatāmākam, atklātākam un uh, praktiski uh, informācijai par izvērtēšanu būtu jābūt publiski pieejamai. Piemēram, tā varētu būt attiecīgi IT platforma, kur uh, publiski tiktu uh, vai tiktu nodrošināta pieeja pētījumu, klīnisko pētījumu rezultātiem, eh, tehnoloģiju izvērtēšanas rezultātiem un tā tālāk. Un vēl kāds punkts eh, - lēmumu pieņemšana. Tā saucamās eh, koordinācijas grupas darbs. Visi lēmumi būtu jāpieņem nevis ar vienkāršu vairākumu, bet vismaz ar divu trešdaļu vairākumu. Un beidzot, visbeidzot, es gribētu teikt, ka galvenie rezultāti, eh, kas tiks panākti veselības aizsardzības jomā, tiem būtu jābūt tādiem, kas no vienas puses aizsargātu pacientus un no otras puses eh, varētu veidot vienotu tādu labu pozitīvu Eiropas Savienības veselības aprūpas sistēmu. Paldies! kas ir EKR vadā. Nu, referents lūdzu. Randolf kungs, paldies. Priekšsēdētāji grib pateikties arī referentam. Tiešām augstu novērtēja viņa darbu pie atzinuma projekta. Uh, Šīs ir ļoti pretrunīgs jautājums gan padomē, gan nacionālajos parlamentos, jo veselības aprūp vienmēr ir jūtīgs joma. Bundestāks ir eh, sūdzējies un arī harmonizācijas aspektu uzreiz uh, rada bažas par to, tiek samazināti standarti. Nu, šīs teksta mērķis ir novērst dublēšanos Eiropas Savienības līmenī sama, tas ir labs mērķis samazināt uh, birokrātiju, palielinot kopīgo standārdu, tas arī samazinās izmaksas veselības aprūpas iestādēm. Sama, īpaši palīdzēs tas arī mazajām valstīm, kas nevar pašsai klīniskos tehnoloģiju novērtējumus, taču ir jābūt arī uzticībai starp dažādiem izvērtēšanas iestādēm. Tas ir uh, ļoti aktuāls jautājums. Atbalstām regulu. Uh, bet uh, esam satraukšies par dažiem subsidietātes aspektiem. Iegrūzī, iesūtīsim arī grozījumus, piemēram, 8. panta obligāto raksturu, kas, nu, kur nacionālās iestādes nevarēs veikt neatkarīgus. Uh, Uh, izvērtējumus par tām tehnoloģijām, kas jau ir iekļauts izvērtēto tehnoloģiju sārakstā. Dalībvalstīm arī ir jāpiemēro un jāsaglabā savu augstī tehnoloģiju izvērtējumu standartu. Šī sistēma labi strādā dažās dalībvalstīs. Šādas sistēmas iekļaušana citās valstīs varētu tiešām būt ļoti labi, bet nevajadzētu ar to nodarīt kaitējumu citām dalībvalstīm. Jākoncentrējas uz to valstu atbalstu, kur nav darbojušās sistēmas. Esmu satraukta par juridisko pamatu. Esmu pārliecināts, ka 114. pāns pants eh, būtu jāizmanto šeit kā juridiskais pamats, kur tad ir pamats, ka šeit ir kādi iekšējā tirgus pārāvumi, eh, kas ir atrunāti šādā pāntā, pat ja varat pamatot šo pāntu, to tā var būt brīvprātīgi pieeja. Kādēļ 168. pāntu nevar izmantot kā juridisko pamatu? Lūk, šajādas ir mūsu bāžas, bet sagaidu arī sādarbību ar kolēģiem sarunās un cerams vienosimies par līdzsvarotajiem kodzinumu beigās. Paldies! Liels jums paldies, neredzu pārstāvis no citām grupām. Tas nozīmē, ka tagad došu vārdu Eiropas komisijai. Vēls kundze, vārds jums. Thank you very much for. Paldies! Paldies par man doto vārdu. Es arī pateicos jums. Uh, arī referentam par šo ziņojumu, kā saprotu, arī tad lielā mērā šeit atbalstat komisijas priekšlikumu. Tas ir ļoti svarīgs priekšlikums Eiropas komisijai un svarīgi atgādināt, ka šeit nesākam darbu no nulles. Uh, Vairāk jau kā 20 gadus sadarbojamies projektu veidā un uzskatījām, ka nu tagad ir pienācis brīdis palielināt sadarbības līmeni un apņemšanos uh, līmeni visā Eiropas Savienībā. Uzskatām, ka priekšlikums arī sniegs pievienoto vērtību gan dalībvalstīm, gan arī uzņēmumiem. Vēlos komentēt o, no savas puses dažus galvenos elementus, o, kam pieskārās arī eirodeputāti debatēs. Gribētu apliecināt arī komitejai, kad par dalībvalstu panāktu līdzdalību koordinācijas grupā. Mūsu mērķis neapšaubām ir ļaut dalību valstīm piedalīties koordinācijas grupā un dažādās apakšgrupās, eh, nosūtot ekspertus, eh, arī darbojoties dažādos formātos, īpaši ņemot vērā arī to, cik uh, Atšķirīgi ir medikamentu iekārtu situācija dažādās dalību valstīs, un tad daži vārdi par termiņiem. Mēs lielā mērā piekrītām tam, ka šeit termiņi ir ārkārtīgi svarīgi kopīgiem klīniskiem izvērtējumiem. Tas ir bijis svarīgs arī mums elements. To piefiksējām arī konsultācijās ar dažādiem iesaistītajām pusēm. Nu, mūsu mērķis ir eh, nodrošināt kopīgās klīniskos izvērtējumus medicīnas iekārtēm iekārtām, lai tas tiktu veikts, eh, pirms tiek izsniegta tīrgu lēšanas atļauja, ko mēs arī redzējām eh, līdzinējā sadarbībā. Tad tur ir nepieciešamas simts dienas. Esam optimistiski noskaņoti, uzskatām, kā mēs varēsim sasniegt šo termiņu mērķi. Par medicīnas iekārtām tas svarīgi norādīt arī, ka situācija nedaudz atšķiras. Te ir jābūt elastīgākiem, jo, nu, uh, ceļš uz tirgu šīm iekārtām ir uh, citādāks. Par konfidencialitāti šeit gribu teikt, ka lielā mērā varam piekrist uh, tam, ko uh, sākā arī neru deputāti, jā, tas viss ir jāizlīdzsvaro ar caurskatāmību arī. Tālāk par veselības tehnoloģiju attīstītāju lomu. Šeit svarīgi precizēt sekojošo. Mūsu ideja tik tiešām ir nodrošināt, lai būtu konsultācijas ar veselības aprūpas tehnoloģiju izstrādātājiem, lai tad arī varētu pārbaudīt faktus dokumentā, lai varētu pārbaudīt iesniegtos datus kopīgajā kliniskajā izvērtējumā. Taču neesam iecerējuši iesaistīt industriju pašā novērtēšanas procesā, jo ļoti svarīgi, lai šis process būtu paredzams lai būtu vienlīdzīga attieksme pilnīgi visiem, pret visiem tehnoloģiju izstrādātājiem. Nekādā gadījumā neesam iecerējuši iesaistīt uzņēmumu šajā izvērtēšanas procesā. Par pierādījumiem. Tas arī ir saistīts ar to, kam būtu jāiekļau, jātiek iekļautam uh, šajā iesniegšanas uh, dokumentācijā. Ir svarīgi saņemt visus nepieciešamos datus, kas tiek iesniegti kopīgajam izvērtējumam, bet no otras puses nevēlamies prasīt tādus datus, kas iesniegšanas laikā vienkārši nepastāv, nu, piemēram, jauni klīniskie pētījumi un tam līdzīgi par šo. Um, arī no medicīnas iekārta industrijas esam dzirdējuši bāžas, bet nu ir jāsaņem visi eh, dati, kas ir uz to laiku pieejami. Tālāk, atgriežoties pie Vestfāls kundas sacītā, pacienta um, balss ir ņemta vērā izstrādājot priekšlikumu ņemam vērā pacientu lomu, sagaidām, ka pacienti arī tiks iesaistīti procesā, arī ar viņiem notiks konsultācijas, viņi tiks informēti. Tas arī novedīs pie uh, lielāks tehnoloģiju pieejamības pacientiem visā Eiropas Savienībā, bija arī jautājums par resursiem. Uzskatām, ja samazinām arī šo pārklāšanos, tad arī te ietaupīsim resursus. Caurskatāmība arī ir ļoti svarīgs mums aspekts priekšlikumā. Vai arī viens no iemesliem, kādēļ mēs ieteicām izveidot informāciju tehnoloģiju platformu. Balsošanas noteikumi ieteicām vienkāršo vairākumu, kas ir priekšlikumā. Tāpat laikā ir ļoti svarīgi arī precizēt to, kas sagaidām, to, ka kopīgais kliniskais izvērtējums ka grupa tur vienosies vienprātībā, ņemot vērā arī iekļaujošo ziņojumu, ko sagaidām kā rezultātu un zinātnisko uh, padomu. Tālāk bija arī jautājums no EKR par to, kā ziņojums ir obligāta rakstura. Jā, par šo arī esam diskutējuši politiski, arī mēdījos par to ir diskutēts. Uzskatām, ka šeit ļoti svarīgi ir precizēt 8. panta mērķi. Ko mēs gribam pateikt? Uh, ar šo mandatory uptake. Ja mēs strādājam Eiropas Savienības līmenī, tad arī šis darbs kaut kādā veidā jāizmanto nacionālā līmenī. Jā, protams, procedūras dažādās valstīs ir atšķirīgas. Un vēl viens elements, mēs šeit neredzam vajadzību atkārtot to, kas jau ir paveikts uh, kopīgajā sadarbības līmenī, un tagad vēlreiz to pašu atkārtot nacionālā līmenī. Uh, tad arī mēs saprotam, ka varētu būt vajadzība pievienot arī tādus kontekstspecifiskus elementus, vērt, izvērtējot rezultātus. Arī nacionālā līmenī ir jāizvērtē neklīniskie elementi vispārīgajā HTA e procedūrā. Uh, Un tad jāpieņem attiecīgi lēmumi par uh, izcenošanu un kompensācijām. Juridiskais pamats atsauc uz ietekmes novērtējumu un paskaidrojumu, kas tur atrodams. Uh, Mēs esam atsaukušies tur uz dažādām atšķirībām nacionālajā likumdošanā, par to runājam ietekmes novērtējumā, ir ļoti daudz dublēšanās šajā jomā. Līdz ar to uzskatījām, ka 114. pāns ir pareizais juridiskajam pamatam, neaizmirsīsim, ka 114. pāns arī liek mums nodrošināt augsta līmeņa veselības aizsardzību. Tas ir vēl viens svarīgs aspekts priekšlikumā. Paldies! Thank you very much. Um, and then... Paldies. Un tā tad uh, grozījums var iesniegt līdz 12. jūnijam pēcpusdienai, bet uh, tie tiks, tiks pieņemti tikai angļu valodā un uh, grozījuma izskatīšana notiks mūsu nākošajā komitejas sanāksmē 18. un 19. jūnijā gribētu noslēgt šo darba kārtības jautājumu un došu vēlreiz vārdu dažiem, referentam noslēgumu vārdiem. Paldies! Es gribētu pateikties visiem, kas izteicās. Gribētu pateikties Dalton kungam par eh, pozitīvo viedokli, par eh, manu darbu. Gribu atgādināt, ka gal galā mēs cenšamies izvairīties no ne, nevajadzīgas pārklāšanās Es zinu, ka padomē un parlamentā sākotnējās diskusijas ir bijušas sarežģītas, un es saprotu, ka nebūs viegli panākt, lai šis um, Eiropas tiesību akts tiktu pieņemts, apstiprināts pirms uh, Eiropas parlamenta vēlēšanām, bet uh, katrā ziņā notiks vēl tālākas diskusijas. Uh, Veshāls kundze, paldies arī par jūsu priekšlikumiem. Protams, pacients uh, šeit ir pats svarīgākais, to es zinu, un esmu jau arī teicis, ka pacientam vissvarīgākais ieguvums būs piekļuva inovācijām bez kavēšanās daudzās dalību valstīs, un tā tas arī būs manas valsts gadījumā. No otras puses, šīs divas galveno iesaistīto pušu kategorijas, tātad no vienas puses regulators, veselības aprūpas regulators un tehnoloģiju novērtēšanas iestādes, no otras puses uzņēmumi, kas varētu būt multinacionāli vai arī MVU, teiksim, eh, tīpaši medicīnas ierīču jomā. Jābūt līdzsvaram starp eh, abiem šiem galvenajiem spēlētājiem, abām pusēm, un es ļoti labi zinu, ka arī nacionālās eh, apdrošināšanas kompānijas vadītājs Rumānijā es zinu, ka dažkārt ir ļoti grūti uh, Eh, iestrādāt visas inovācijas veselības aprūpas budžetos, un es zinu, ka liels bažas ar to arī saistās, bet tā ir lieta, ko katra dalība valsts gal galā lēms. Te mēs runājam tikai par galveno metodoloģiju. Pacienti ar tiem ir notikušas konsultācijas, arī es esmu kontaktējies ar patērētāju organizācijām, signāli ir tādi, ka viņi ir atvērti šādam likumdošanas priekšlikumam, viņi piekrīt principā tam, jo inovācijas eh, ātrāk sasniegs dažādus pacientus. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas komisija, kā tā arī teica šodien, pēc tam, kad jaunā komisija sāk strādāt, lai ar pacientiem notiktu konsultēšanās. Es pozitīvi vērtēju jūsu priekšlikumu par IT platformu. Pirms dažiem gadiem bija atbildīgs eh, IMPO ietvaros arī par klīnisko izmēģinājumu likumdošanu, un es atceros diskusijas par eh, klīnisko izmēģinājumu rezultātu caurskatāmības uzlabošanu. Šai ziņā ir panāca progress. Un te mēs varētu runāt par uh, risinājumiem. Protams, labāk un vairāk caurskatāmības tas būtu ļoti noderīgi visām uh, iesaistītajām pusēm. Paldies! Paldies! Un atkal gribētu pieminēt šeit datumus. Tātad tas nozīmē, ka mēs varam noslēgt šo darba kārtības jautājumu. Mums būs neliels pārtraukums 10 minūtes līdz 15 eh, pār 4, un tad mēs sāksim balsošanu. So, we continue with our meeting. Turpinam sanāksmi un mums sākas balsošana. Un vispirms balsosim par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem. Denis Jongs ir mūsu referents, un es eh, pirms balsošanas sākuma gribētu teikt, ka Mrs. Kavor ir at atsaukusi virkni savu grozījumu, jo tie bija savietojumi ar dažiem kompromisiem. Tā kā sākam balsot un vispirms sākam ar 87. grozījumu, kas par pret atturas pieņemts. 88. kas par pret atturas pieņemts Pārbaudam elektroniski 88. grozījumu. Sākam balsot. I close the vote. Beidzam. Pieņemts. Yes, please, you have Sorry, Chairman, I have to report a vote. Priekšsēdētā grib teikt, ka man balsošanas iekārta nedarbojas. Can you, can you please, uh, in... Varbūt jūs varat izmantot citu iekārtu, ja nē, tad uh, balsosiet tāpat paceļot roku. Tagad darbojas. It doesn't like me, Chairman. How amazing. Nu, laikam es tā iekārtai nepatīku var jau gadīties, ka vaina ir balsošanas kārtē. That isn't working either. Is that not working either? Arī šī iekārta nestrādā. Labi, turpināsim balsot. Tā tad astoties kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 90. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Pārbaudām 90. grozījumu elektroniski. Ah, ah. Yeah. It's decided to work, Chairman. Thank you very much. Nu, tagad tā iekārta izdomāja strādāt. So, one more person to vote? No, okay. Where are we? We are amendment 90. Nu, tā tad 90. grozījums priekšsēdētāji atgādina vēlreiz. The vote. Beidzam balsot un noraidīts. Un 88. Eh, tika pieņemts.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 He said so, he said so after the vote. He didn't say it before the vote. Nē, diemžēl uh, deputāts paziņoja par to, ka nestrādā iekārta pēc balsojuma. Tas bija jāizdara pirms balsojuma, lai to varētu ņemt vērā. 91. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 95. kas par pret atturas pieņemts noraidīts. 97. kas par pret atturas noraidīts 96. par pret atturas pieņemts 98. par pret atturas noraidīts 99. par gribat pārbaudīt 98. labi pārbaudam 98. Beidzam balsot. Noraidīts. 99. Kas par? Pret. Atturas. No, pārbaudam 99. We close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. Devītais kompromiss. Kas par? Pret atturas. Šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim, pārbaudām devīto kompromisu. We close the vote. Beidzam balsot un pieņemts. Desmitais kompromiss, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 114. grozījums, kas par pret atturas noraidīts, 11. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts, 12. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts, 121. grozījums, kas par pret atturas pieņemts, 127. grozījums, kas par pret atturas pieņemts, 128. par pret atturas pieņemts, 130. par pret atturas norādīts, 132. par pret atturas pieņemts, 133. par pret atturas noraidīts. 13. kompromiss par pret atturas pieņemts. 14. kompromiss par pret atturas pārbaudām 14. kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. 150. grozījums, kas par pret atturas. Vēlreiz 150. kas par pret atturas noraidīts. 149. par pret atturas noraidīts. 151. par pret atturas pieņemts. 152. par pret atturas pieņemts, 10. par. Tā, jā, tas atkrīt, nav jābalso, tas pats uz 154. 156. grozījums, kas par pret atturas pieņemts, 155. par pret atturas Jā, tas atkrīt tādā gadījumā 15. kompromiss. Yeah, compromise. Yeah. So compromise 15. 15. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 106. grozījums, kas par pret atturs pieņemts, bet pārbaudīsim ļoti grūti redzēt. 166. Beidzam balsot. Pieņemts. 167. Tas atkrīt 168. par pret atturas pieņemts. 169. par pret atturas pieņemts. 170. par pret atturas šķiet pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot pieņemts. 16. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 179. par pret atturas noraidīts. 17. kompromiss par pret atturas pieņemts šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudām 17. kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. 189. grozījums par pret atturas pārbaudām 189.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 grozi, kompromiss par pret atturas pieņemts, 19. kompromiss par pret atturas pieņemts, 209. grozījums par pret atturas šķiet pieņems, bet pārbaudīsim tātad 209. Beidzam balsot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 pieņemts. 21. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 229. grozījums, kas par, pret, atturas, šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudām vēlreiz 229. Beidzam balsot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 17. grozījums, mums ir daži identiski grozījumi, tie ir sarakstā, tie no 7, 17. tātad, kas par pret pieņemts. Tālāk. 247. grozījums par pret 249. grozījums, kas par pret atturas pārbaudām 249. Beidzam balsot. Pieņemts 250. par pret atturas pieņemts 251, 52 kopā par pret. Neredzu EPP vai rokas ceļat. Tātad 252, 51 par pret atturas pieņemts. 253 un 54 par pret atturas pieņemts. 255 par pret atturas pieņemts noraidīts, 257. par, pret, atturs eh, noraidīts, 256. par, pret, atturs noraidi, nepārbaudam. 256. beidzam balsot. Pieņemts.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 atkrīt. Nākošais ir 270. grozījums par pret atturas noraidīts. Vēlamies pārbaudīt, vēlties pārbaudīt labi, pārbaudām 270. Beidzam balsot. Noraidīts. 25. kompromiss par pret atturas pieņemts. 276. par pret atturas pieņemts. Nākošais atkrīt, tālāk 278, 9 un 280 kopā par pret atturas pieņemts. 283 par, arī 82 par pret atturas pieņemts. Nākošais atkrīt 285. par pret atturs. Norai, pārbaudām 285. To. Beidzam balsot. Pieņemts. 286. par pret atturs. Pārbaudam 286. Beidzam balsot. Pieņemts. 288. par pret atturas pieņemts. Vēlties pārbaudīt, nu pārbaudam 288.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 pret atturas pārbaudām 292. Pēc tam balsot pieņemts 299. par pret atturas. Šķiet, ka noraidīts 300. par pret atturas pārbaudam 300 grozījumu lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. 302, 303 par pret atturas. Pieņemts 304 par. Tas atkrīt. 306 par pret atturas pieņemts, 307. par pret atturas pieņemts, 308. par pret atturas noraidīts, 309. par pret atturas pieņemts, 310. par pret atturas pieņemts, tālāk nākšais atkrīt un 313. par pret atturas pieņemts, 315. par pret atturas norādīts, 316. par pret atturas pieņemts, 317. par pret atturas norādīts, 27. kompromiss par pret atturas pieņemts,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 pieņemts, 335. par pret atturas pieņemts, 336. par pret atturas pieņemts, 300. Are rejected? Okay, so then we have to vote on tad mums ir jābalso par 338 par pret atturas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 Noraidīts 345. par. Pret. Noraidīts. Tas ir 346. atsauks. 359. par pret. Atturas pieņemts. 360 par pret atturas pieņemts.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 Atturs pieņemts 367. par pret. Atturs norādīts 368. par pret. Atturs norādīts 369. par pret. Atturs norādīts 22. par pret. Atturs norādīts 370. par pret pret, atturas, noraidīts, 23. par, pret, atturas, noraidīts, 24. par, pret, atturas, noraidīts, 25. par, pret, atturas, noraidīts, 26. par, pret, atturas, noraidīts, 27. par, pret, atturas, noraidīts, 28. par, pret, atturas noraidīts, 371 par, pret, atturas noraidīts, 29 par, pret, atturas noraidīts, 372 par, pret, atturas pieņemts, 373 par, pret, atturas pieņemts. Tālāk 30. par pret atturas noraidīts, 3.1. par pret atturas pieņemts, 3.2. par atkrīt, 1. kompromis par pret atturas pieņemts, 2. kompromis, nē, 3. par Par otro mēs nobalsam blokā ar citiem. Tātad trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret pret atturas pieņemts, 50. grozījums par pret atturas noraidīts. Gribat pārbaudīt 50. pārbaudam. Beidzam balsot, noraidīts. Sešdesmit otrais grozījums par 62. visi atraduši? Par pret. Atturas pieņemts. 63. par pret. Atturas pieņemts. 67. Uh, 64. par pret. Atturas pieņemts. 68. par pret. Atturas pieņemts.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 pret atturas. Pārbaudam 82. lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts 83. par. Pret atturas. Pieņemts 84. par. Pret atturas. Pieņemts 86. par. Pret atturas pieņemts. Un galīgais balsojums balsojam elektroniski. We close the vote. Beidzam balsot. Un 29 nobalsoši par, viens pret un viens atturējies. Tā kā apsveicam referentu. Excuse me. Yes, from a refreshment before? Ah, okay. Je pense pas Non, non, pas tout Then the next file, it is... Nākošais ziņojums, ziņojuma uh, projekts par infrastruktūras uzstādīšanu alternatīvām degvielām Eiropas Savienībā. Uh, Vaties uh, Miltenbergs ir referents un balsojam par pirmo kompromisu, kurš par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Tālāk otrais kompromiss par, pret, atturas neredzu SND balsojumu. Tātad otrais kompromiss, kurš par, pret, atturas pieņemts. 15. grozījums, kurš par, pret, atturas pārbaudam elektroniski, tātad 15. grozījums pārbaudam Elektroniski balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Trešais kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 18. grozījums, kurš par, pret, atturas šķiet, ka pieņemts pārbaudīsim labāk. 18. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk. Sastais kompromiss, kurš par, pret, atturas pieņemts. 20. grozījums par, pret, atturas noraidīts. Tālāk. 24. Eh, grozījums par, pret, atturas noraidīts. Tālāk galīgais balsojums elektroniski lūdzu. Beidzam balsot. Un pieņemts 28 balsis par, viena pret, divas atturās. Tātad sveicam referentu. Un tas nozīmē, ka mēs esam nonākuši pie mūsu bēdē, pēdējā balsojuma un tas ir par ne personas datu brīvu plūsmu Eiropas Savienībā. Pirms ķeramies pie balsojuma par šo dosjē, divi paziņojumi. Pirmām kārtām gribētu nolasīt kaut ko Anna Marijas vārdā, kura, diemžēl, nokavēja savu lidmašīnu. Nē, nu, negluži ne no atkavēja lidmašīna, bet eh, divu stundu kavēšanās lidmašīnai, tāpēc viņa lūdza man nolasīt eh, kaut ko jūsu, eh, viņas vārdā. Anna Marija gribētu pateikt sekojošo. Gribu atgādināt, ka Tautas partijas juridiskais dienests un komisija ir piedāvājuši savu novērtējumu par pirmo kompromisu grozījumu, kas ir pilnībā at E, bīstoši un nav pretrunā datu aizsardzības regulai un uh, referente uh, lūdz EDPS neformālu komentāru arī šai sakarībā, kas varētu tikt saņemts šonadēļ. Un bez tam viņi gribētu uzsvērt, cik uh, svarīgi ir virzīties uz priekšu, paužot spēcīgu pozīciju par šo priekšlikumu, kas ir galvenā likumdošanas prioritāte trim institūcijām. Un uh, Paskāls Arimons arī gribētu kaut ko piebilst. Paldies! priekšsādātāja Anna Marijas eh, vārdā. Viņa gribēja teikt, ka viņai tik tiešām ir ļoti žēl, ka viņa nebūs klāt šeit balsojumā. Viņa gribētu pateikties visiem ārreferentiem par konstruktīvo pieeju un labo sadarbību kopā ar visām politiskajām grupām, kas piedalījās ēnu referents sanāksmēs. Esam vienojušies par 20 kompromisu grozījumiem Tas viss ir sasniegts rekordlaikā ar kolosālu eh, devumu no juridiskā dienas Nimko sekretariāta, kas pierāda, ka parlaments var rīkoties ātri un izlēmīgi galveno prioritāšu jautājumos, kā šis dosie, un viņa eh, nepacietība gaida sarunu uzsākšanu ar Bulgārijas prezidentūru. Paldies! Paldies! Tātad eh, tagad varam ķerties pie balsošanas. Pirmām kārtām pirm, 135. grozījums, kas par? Pret atturas noraidīts. Vai kāds gribētu pārbaudīt elektroniski? Labi, tad pārbaudam 135. grozījums, pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot un eh, skaidri noraidīts. Pirmais kompromiss, kurš par, pret, eh, atturas pieņemts. Otrais kompromiss, kurš par, pret, atturas pieņemts. Trešais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Pārējām pie ceturtā kompromisa, kas par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. 215. grozījums, visi atraduši, 215. kurš par pret atturas noraidīts. 216. par pret atturas. Gribētu pārbaudīt, tātad pārbaudam 216. lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk 34. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 35. kurš par pret atturas noraidīts. 217. kurš par pret atturas pieņemts. Tālāk sestais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Tālāk 40. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 41. kurš par pret atturas pieņemts Man šķiet, ka noraidīts, bet gribētu pārbaudīt elektroniski. Tātad pārbaudam 41. grozījums balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Un noraidīts. 42. kurš par pret atturas pieņemts. 43. kurš par pret atturas noraidīts. Tālāk 7. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 9. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts pieņemts. Astotais kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Tālāk 55. grozījums, kurš par pret atturas pie noraidīts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts, manuprāt, bet pārbaudam elektroniski trešais grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 59. grozījums par pret atturas noraidīts. 10. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 11. grozījums. Tā, tad mēs pāriem pie 85. grozījuma. 85. 85. visi atraduši, kurš par pret atturas noraidīts. 12. 17. kompromiss, saka priekšsēdētājs. Jo par pārējo mēs blokā nobalsojām. 17. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. Tālāk 110. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 12. grozījums, Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 123. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. 120, 133. Kurš par? Pret. Atturas noraidīts. Un galīgais balsojums par uh, ziņojumu projektu, elektronisku balsojumu. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu vairākumu 28 balsis par, 3 pret un neviens nav atturējies. Sveicam Anna Mariju, ja viņa mūs kaut kur saklausīs. Un balsosim tūlīt arī par mandātu uzsākt sarunas. Arī to mēs darām elektroniski. Lūdzu, balsojam! Beidzam balsot. Arī šis lēmums pieņems ar tādu pašu vairākumu 28 balsis par 3 pret. Liels paldies visiem par eh, jūsu balsojumu. Gribētu paziņot, ka mūsu nākamā sanāksme notiks pirmdien 18. jūnijā un vēlu visiem jauku vakaru.